Šie eh, kolēģi. Godātie kolēģi. C'est un plaisir. Man ir liels prieks sveikt šeit Āfrikas Savienības komisijas priekšsēdētāju Musa Faki Māmatu. Priekšsēdētāji, jūs esat pirmais komisijas priekšsēdētājs, Āfrikas Savienības komisijas priekšsēdētājs, kas uzstājas plenāras sēdē. Āfrika ir eh, Eiropas Savienības prioritāte, mums ir kopīgas prioritātes un eh, mm, kultūra, bet arī izaicinājumi, kas saistās ar drošību, imigrāciju, bezdarbu, klimata pārmaiņām. Un tāpēc mums ir jāpastaprina mūsu strateģiskā partnerība un kopīgi jāstrādā uz vienlīdzības pamata, lai atrastu konkrētus risinājumus. Uh, bažām, kādas ir mūsu pilsoņiem. Es atzinīgi vērtēju Āfrikas Savienības pūliņus cīņā pret terorismu. Mūsu sadarbība ir izšķiroša Sāhelā, Čādās eh, reģionā, Āfrikas ragā un Lībijā. Mums ir kopīgas intereses kas attiecas uz migrācijas plūsmu pārvaldīšanu, cīņu pret cilvēku tirdzniecību, radikalizācijas novēršanu. Un eh, šīs mm, lietas arī saistās ar to, ka mums ir jārada jaunas darba vietas jauniešiem. Tātad mums ir jāizstrādā spēcīga ekonomiskā diplomātija un vairāk un labāk jāinvestē šajā kontinentā. Man jāpauž eh, savas bāžas par eh, pārtikas un eh, bāda krīzi, kas posta Āfrikas reģionu. Un rītdien savas Strasbūras vizītes ietvaros es diskutēšu ar ANO ģenerālu sekretāru par šo humanitāro krīzi. Esmu pārliecināts par to, ka mums ir jāpastiprina mūsu saikne ar Āfrikas valstīm un uh, Tas jādara, jo īpaši starpinstitucionālā līmenī ar mūsu mm, partneru Savienību, Āfrikas Savienību. Priekšsēdētāja kungs, vārds jums! Čau, Priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, ekscelences, dāmas un kungi. Esmu gandarīts par iespēju, kādu man dodat uzstāties jūsu prestižās parlamenta priekšā, kas pārstāv Eiropas tautas to dažādībām. Āfrikas un Eiropas partnerība, ko pastiprināja Kairas sanāksme 2000. gadā, eh, tagad ir nonākusi pie izšķirošiem posmiem un tos pārvarējusi. Un esmu pārliecināts par to, ka nākamais novembra samits, kas šobrīd vēl tiek gatavots, būs vēl viens jauns posms mūsu virzībā pretī eh, spožai mūsu tautu nākotnēm. Āfrikas eh, Eiropas tandēmam ir skaista priekšvēsture, un mēs jau viens otru pazīstam. Eh, pagātnē esam gājuši cauri ēnas un gaismas posmiem, bet nesam aizmirsuši šo savu dzīvīgumu, dinamiku un solījumus par turpmāku, gaišāku, uh, Uh, nākotni. Un uh, te ir vesela virkne posmu, otrpus vidusjūrai, tur ir Ēģipte, Grieķija, Fēniķija, Roma, Kartāga, kas jau gadsimtu gaitā ir bijuši starp mūsu kandid, kontinentu uh, veidojoša saikne. Un, uh, kolonizācija divu gadsimtu laikā ir pret, nos, nostādījusi viena otra pretī mūsu kultūras, kas ir tik dažādas savās garīgajās izpausmēs, bet arī savstarpēji papildinošas humani, humānajā aspektā un arī virzībā pretī brīvībai. Āfrikas kolonizācija, ko veica Eiropas uh, varas bija mūsu kopīgās vēstures pretrunīgs punkts. Jā, ir bijusi šī dominācija, eksploatācija, pakļaušana un pat verdzība. Šis eh, nicināmais um, aspekts eh, pret cilvēka cieņu. Un slaveni dzēnieki ir iemūžinājuši šo posmu Āfrikas un e, Eiropas intelektuāļi ir interpretējuši un izpētījuši šos mūsu vēstures posmus. Politiķi ir arī e, veikuši tiesas procesus attiecībā uz kolonizāciju un arī e, ņēmuši par savas liberālās doktrīnas pamatu dekolonizāciju. Un tam ir spērti adekvāti soļi, lai nekas tam līdzīgs vairs neatkārtotos. Tomēr es neesmu šeit nācis, lai bakstītu ar pirkstu brūcē, bet runātu par kontinenta nākotnes veidošanu, neaizmirstot arī par aizgājušu pagātni. Es tikai vēlējos uh, teikt tādus priekšvārdus, lai uzsvērtu to, ka ir šīs brūces, kas ir ierakstītas Āfrikas tautu kolektīvajā atmiņā. Mūsu attiecību vēsture, tāpat kā katra vēsture, kas ir dzīva un mutuļojoša nav bijusi tikai ēnu pilna. Par laimi ir bijuši arī gaismas posmi, auglīgas apmaiņas brīži, kultūras apmaiņas bagātinoši brīži, kas ir radījuši emac, emancipāciju. Un šīs tikšanās gadsimtu gaitā ir veicinājuši civilizāciju, uh, mantojumu, kas ir gan jūsu, gan mūsējais. Dāmas un kungi, mūsu starptautiskā vide atkal apvienojas un veidojas pārsteidzošā ātrumā. Jaunas vāras centri parādās, meklējot vietu pasaulē, kas ir multipolāra. Jaunie izaicinājumi parādās, kur vienīgais cerīgais ilgspējīgs risinājums ir ir kopīga solidāra atbilde. Un šajā restruktūrizācijā, kad ir jauni izaicinājumi eh, globalizētā pasaulē, Eiropa un Āfrika šķiet neizbēgami mm, saistītas eh, ar mm, to, kā tām ir kopīgs liktenis, kopīga šī vēsture, atšķirīgas vērtības, kas savstarpēji sevi papildina, geogrāfiskā tuvība, uh, Eh, līdz ar to rada to, ka viena ir otras pa, pagarinājums un eh, dāmas un kungi. Lai varētu plaukt un eh, rast augļus partnerības starp Eiropas Savienību un Āfriku, ir jābalsta spēcīgos pamatos visās jomās, ņemot vērā daudzdimensionālos aspektus. Uh, vizionārās ambīcijas un globālās izaicinājumus, kas arvien turpina paplašināties. Savstarpējā cieņa, vienlīdzība, brīvība un solidaritāte ir uh, orientieri, kurus nevar mainīt uh, pamatīgā, ilgtspējīgā un savstarpēji izdevīgā attiecību prizmā. Āfrika ir apkopojusi savas zinības, zināšanas, lai izveidotu ambiciozu darba programmu turpmākajiem pieciem gadiem, eh, kas vērsta uz integrētas labklājības un mierā eh, dzīvojošas Āfrikas veidošanu. Un eh, šeit programmā ir vairāki svarīgi aspekti. Āfrikas Eiropas stratēģija tur ir iekļauta, kura šogad svinam desmito gada dienu. 2000 šis, šī stratēģija ir ļoti svarīga Āfrikai, un mēs eh, līdz ar to iezīmējam ceļu turpmākai sadarbībai un nākotnēji mūsu strateģiskajā partnerībā. Āfrika ir un paliek vieta, kur norisināt daudz konfliktu, kas atņem dzīvības un kaitē Āfrikai Sāhelā, Čādas mm, baseinā un Šobrīd eh, šīs eh, renesanses posms ir taustāms, ir arī bagātības, raktuves, eh, ūdens resursi, aram zemes, un jo īpaši iedzīvotāju dzīvīgums, kas galvenokārt ir jauni. Laba pārvaldība, kas balstīta drošā un grosmīgā skatījumā, uh, arī domājot par komerc eh, praksi un eh, atņemot eh, šos muitas šķēršļus, arī domājot par lauksaimniecību, atjaunojumu enerģiju. Un šīs ir tās galvenās svīras, kas veido šo meklēto atjaunotni. Ekonomikas izaugsme ir bijusi ilgspējīga pēdējos gados, un tas balstīs mūsu centienus. Cīņa pret bez uh, Nesodāmību arī ir svarīga, tāpat arī cīņa pret valsts līdzekļu piesavināšanos. Un mums tāpēc prioritāte ir atbilstīga instrumentu īstenošana, ko pieņēmušas mūsu savienības kompetentās iestādes. Un e, svarīgi arī, lai e, dalību valstis ievēro savas solījumus. Āfrikas Savienība 2006. Ehm, gada janvārī pieņēma kopīgu lēmumu, un tas ir kopīgi iespēja mūsu atjaunotnē. Un ehm, tas mums pašiem savā organizācijā ir jāīsteno, un tāpēc ir spēcīgi jāatbalsta pozitīvās tendences, kuras novērojam. Mūsu kontinents tagad izmanto visas savas iespējas, apkopo spēkus, lai uh, varētu novērst sociālos eh, konfliktus, drāmas, kas saistās ar eh, sausumu, badiem, bruņotiem konfliktiem un cilvēktiesību pārkāpumiem. Šīs konfliktu krīzes cilvēciskās vērtības, mieru un drošību izvirza par prioritātēm. 2020. gadā mēs vēlētos pieklusināt uh, ieroču uz, izmantošanu, kas mums ir ļoti svarīga. Cīņa pret terorismu, džihādismu un radikalizēšanos ir mūsu saistību centrā, lai atbalstītu mieru, drošību, stabilitāti, kam veltam nenogurstošus stingrus pūliņus, gan veicot prevenciju, gan arī pārvaldību, gan arī rekonstruējot mm, pēc konflikta zonas. Un mums ir daudzu veidu atbalsts arī, ko saņemam no Eiropas Savienības, lai atvieglotu miera atbalstīšanu. Daumas un kungi visas pašreizējās ekspertīzes un perspektīvas norāda droši, ka Āfrika ir tas Eiropas reģions, kas vairāk cieš no dabas mm, maiņām un klimata pārmaiņām. Ir kaitējoša ietekme florā un faunā un uh, Tas samazina un noplicina reizēm neatgriezeniski iespēju dzīvot plašās kontinenta daļās. Un tas ir paradoks, kas ir satricinošs, jo Āfrika ir vismazā, tā, kas vismazāk piesārņo, bet visvairāk cieš no pārmaiņām klimatā. Un, jāatgādina, ka Āfrika tikai redz šos starptautiskos pūliņus, bet ar to nav gāna, lai cīnītos pret šiem draudiem, ko izjūt iedzīvotāji klimata pārmaiņu laikā. Un mums ir partnerība, kas būtu vairāk jāpastiprina, vairāk tai jāpievērš uzmanība un jāpiešķir lielāka prioritāte. Un saistībā ar šiem prasībām ir cieši saistīts arī uh, starptautiskā privātā sektora atvērtība un ir jāpauž gandarījums, ka tirdzniecība ar Āfriku ir palielinājusies par 50% ar Eiropu, līdz ar to privātās Eiropas investīcijas ir 200 miljārdu eiro gadā lielumā. Un uzņēmēji ir tie, kas rada bagātības, darba vietas un ekonomisko labklājību to izšķirošā loma mūsu ekonomikas un sociālā attīstībā eh, tagad ir īpaši. Tagad ieņem īpašu vietu mūsu politikā un strateģiskā partnerībā. Mēs saprotam, kādi ir jaunās ekonomiskās pārvaldības principi, un tas mums liek mūs ierakstīt mūsu kontinentu brīvās tirzniecības uh, Mm, eh, prizmā, un līdz ar to mēs īpaši esam uzmanīgi pret eh, un eh, pievēršam uzmanību attiecībā uz investīcijām privātā jomā, un mm, Vācija G20 ietvaros ļoti aizstāv šo pieju, mēs stingri, atb... mēs ļoti lielu gandarījumu atbalstām šo pieju, un jaunieši Āfrikā ir vairāk kā 60% no iedzīvotāju skaita, un sievietes ir vairāk kā puse no iedzīvotāju sastāv jaunieši, un dzimumu sadalījums mūsu mm, sat, rada mūsu satraukumu, un mm, to mēs neaizmirstam, vai slēdzot partnerības arī ar citiem sadarbības partneriem. Imigrācijas jautājums, kad ir mm, mūsu iedzīvotāji Eiropā, rada izaicinājumus, un nevajadzētu tu aizmirst to, ka cilvēki akli metas mm, šajos uh, ceļojumos un reizēm mm, cieš, un šie izaicinājumi mm, prasa risinājumus un uh, vajadzētu attīstīt tāpēc Āfriku un atrast jauniešiem labāku nākotni tepat kontinentā. Mūsu partnerībai līdz ar to ir vēl neizmantotas iespējas. Uh, Eh, jo ir eh, kopīgas intereses, kādas mums ir. Un mūsu diaspora ir kā sastais eh, Āfrikas reģions pēc rietumiem, ziemeļiem, austrumiem. Mm, ir ļoti svarīgs elements kontinenta attīstībā, izmantojot iekšējos resursus. Uh, Dāmas un kungi, es iepriekšējās daļās uzsvēru to, cik svarīgi ir partnerība. Mums ir kopīgas domas, un tas ir ļoti svarīgs mm, aspekts manā vēstījumā, bet tomēr es nepateiktu pi visu pilnībā, mm, jo vēlos arī runāt ar jums ļoti atklāti un skaidri, ja nerunātu par uh, E, jautājumu par būtību, starp, mū, par to, cik universāls ir mūsu, par, mūsu partnerība un to, ka ir arī relatīvi elementi. Un vairāki jautājumi tomēr lieka meklēt niansētas atbildes un ka ir tomēr šīs atšķirības starp Afriku, Eiropu un nav manā garā, ne arī e, politiskās filozofijas garā, saskaņā ar kuru um, Afrikas pārstāvi mani ievēlēja domājot par to, kādas ir civilizāciju, reliģiju dažādība, un mans kredo ir dialogs, konsensa meklēšana, savstarpējā iepazīšana, sapratnē, civilizācijas, kultūru, reliģiju solidaritāte. Un ir ļoti daudz uh, vārdu, ka ir jāceļ sienas, lai viena no otra aizstā, aizstāvētos, bet kā tad būs ar tiltu celšanu, lai uh, veidotu savstarpējās saites. Ceļot tiltus, mēs varēsim, eh, mēs nevarēsim ieslēgties sevī un mm, nenovērtēt dažādību. Tas ir mūsu eh, dzīves un dinamikas pamats, vai nav eh, nepat negodīgi kā ir šī uh, diplomātiskā pieeja, kas to neņem vērā. Āfrika redzēja, un Āfrika ir sava viedoklis par šiem jautājumiem. Starptautiskais taisnīgums mm, uh, tiesā un uh, sasaisti starp taisnīgumu, mieru un samierināšanu. Te bieži vien tiek aizmirst, ka Āfrikas problēmas uh, un Āfrikas risinājumi e, reizēm nav atbilstīgi un te ir jārunā par degošu aktualitāti, kas ir jārisina. Un es esmu priecīgs par to, ka ir pilsoniskās sabiedrības Āfrikā, kas ir aktīvas, kas mobilizējas gandrīz uh, visos mūsu sadarbības nozares gadījumos. Un varbūt, godātie parlamentārieši, jūs mm, domājat, domājat, ka mēs vēlamies arī sadarboties, mēs arī vēlamies sadarboties, un es vēlos atgādināt to, ka ir nepieciešama uh, pārlāk liela cerība, lai nonāktu pie lielām lietām. Un es ceru, ka jūs uz Āfriku skatāties ar atvērtu sirdi, ar atvērtu um, prātu, bet ar darbīgu roku, mm, kas ir arī gana stingra. Un es pateicos jums par šo uzaicinājumu un silti pateicos par jūsu laipno uzmanību un atbalstu. Thank you. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Kā jau redzat, mēs eh, šobrīd ceļām šos tiltus starp Eiropas Savienību un Āfrikas Savienību. Jūs redzējāt, ka deputāti cēlās kājās, lūs, lai jūs sveiktu un pateiktos par jūsu runu. Uh, Bet tagad ir laiks strādāt, ir jābūt pragmatiskiem un konkrētiem. Es domāju, ka ar Mogherīnī kundzi, kas ir augstā Eiropas Savienības pārstāve, ārlietu dienestā mēs varam paveikt labu darbu. Parlaments ir cieši iesaistījies darbā pie šīm tēmām, ir jāceļ ekonomiski, politiski, eh, transporta tilti, un es vienmēr esmu uh, atbalstīs eh, to, ka ir jāsavieno Eiropas transporta tīkli un Āfrikas transporta tīkli, kurus šobrīd ceļat. Ir eh, daudz jāstrādā kopā. Es pats esmu optimistiski noskaņots, bet ir jārunā skaidra valoda. Mēs nevaram gūt panākumus eh, pret cīņā pret terorismu. Mēs nevaram atrisināt imigrācijas problēmas, ja Eiropa un Āfrika nestrādā kopā. Uh, Tāpēc ir jāpastiprina šīs saiknes, un to es saku saviem Eiropas draugiem. Vienmēr ir jāraugās uz Āfriku nevis ar Eiropas acīm, bet ar Āfrikas acīm. Un te e, tad ir šī draudzība starp mums un jums, un jūs vienmēr esat laipni gaidīts Eiropas parlamentā. Lielas paldies!